aspekti. Dod vārdu referentei. Četras minūtes. Președintă, stimați colegi, vreau să mulțumesc. Paldies, priekšsādātāji. Dārgie kolēģi, vispirms vēlos pateikties maniem kolēģiem no manas komitejas un ēnu referentiem par veiksmīgo sadarbību. Manā skatījumā šis ziņojums nosūta pavisam skaidru vēstījumu par atbalstu Eiropas komisijai, un tas arī norāda uz mūsu komitejas prioritātēm attiecībā uz, jaunajie, uz sarunām jaunajos um, nolīgumos. Kā jums zinām, 64% no, no planētas ūdeņiem ir ārpus UNCLOSA ANO uh, jūras uh, uh likuma Uh, aptvērumu. Šī konvencija ir 65 gadus veca, tā attiecas uz uh, noteikumiem jūrā, bet tur uh, situācija ir manomika, ir diversificējusies, arī prasības pēc pārtiks ir pieaugušas. Līdz ar to šī konvencija ir jāmaina un ceram, ka tas nākotnē notiks, lai tā atbilstu pašreizējai situācijai. Runājot par vienošu nolīgumiem, kas gaidām. Galvenais ir attiecībā uz AMSA 1995. gadā parakstītājs nolīgums par eh, zivju krājumiem. Būtībā tā ir laba vienošanās, varbūt ir vērts eh, apspriest tās sekas, taču mūsu komisija ierosina atbalstīt un saglabāt šī nolīguma noteikums turpmākajos instrumentos, lai kā tā būtu. 2004. gadā ANO ģenerāla asamblēja pieņēma lēmumu spērt pirmo soļu šīs konvencijas pārspriešanai. Tad 2005. gada jūnijā ANO ģenerāla asamblēja pieņēma lēmumu pavērt debates un sarunas preliminārās komitejas. Šīs komitejas, domāju, sāks savu darbu šogad, un tad nākošu gadu tiks sagatavots pirmais ziņojums. Mērķis ir sagatavot pamats sarunas starptautiska saistoša instrumenta sagatavošanai, ANSA e, instrumenta atjaunošanai Tas tad atrisinās trūkums, kas tajā pastāv līdz šim. Vēlos uzsvērt Eiropas komisijas svarīgo lomu, ko tā līdz šim ir spēlējusi. Tā bija šī, šo centienu iniciātori, vismaz attiecībās darba grupu, taču vēlos jums arī pateikt, ka ir tādas valstis, kas dažāda veida aktivitātes nevēlas iekļaut šajā šajā nolīgumā. Tas īpaši attiec uz uh, zvejniecību. Mums tā ir problēma, jo Eiropas komisija un parlaments nepiekrīt šim izslēgumam. Šis instruments mums ir prioritārs to apsvērumu dēļ, kurus jau minēju, taču te ir jāuzmanās vien, nu, viens lietas. Taču tas nedrīkst novist no pie kārtējām sarunām par 1995. gada dokumentu par eh, zivju krājumiem, bet ir jāskat jauns starptautisks dokuments. Mēs vēlamies paplašināt starptautiskās eh, organizācijas RFIMF kompetences. Šīs organizācijas darbība ir bijusi ļoti veiksmīga, tāpat arī var teikt par reģionālām līdzīgām organizācijām. Būtu jāatrod veidi, kā piesaistīt valstis šim nolīgumam. Runājot par jūras aizsargājumiem zonām, tās var nodrošināt tikai tad, ja ir atbilstoši koordinācija un sadarbošana starp visām atbilstošām darbības jomām. Mēs ceram, ka šis jaunais starptautiskais instruments iekļaus arī starptautisku lēmumu pieņemšanas struktūru. Paldies. Paldies referentes kundzi. Tagad Gabriels Mato vienu minūtu. Grāties, prezidentā. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Vispirms vēlos apsveikt referenti ar šo ziņojumu. Mēs pat labāk apspriešam jaunu starptautisku instrumentu, kas organizēta azas šīs zonas. Taču patiesībā manā skatījumā nav vajadzīgs jauns instruments. Mums jau ir pietiekams ietvers. Svarīgi, lai viss parakstītāja puses ievērot noteikums. Uh, vairāk noteikumu nenodrošinās plašāku aizsardzību. Šiet, ka līdz šim paveiktais nav apmierinošs. Valdību ietvaru mēs līdz šim esam nepietiekami izmantojuši. Šie instrumenti ir kompetenti un ar tie var pārvaldīt resursus. Mums ir jāpievērš uzmanību koordinēšanas uzlabošanai starp reģionālajiem un uh, starptautiskajām iestādēm. Jānodrošina, ka tās visas veiksmīgi sadarbojas, lai zivsaimniecība būtu uz pareizā ceļa. Paldies, Rikārdo Ceru Santus. Viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārkungs. Paldies arī referentei. Zivsaimniecība ir daļa no bioloģiskās daudzveidības un tās ievērojami ietekmē cilvēku dzīvi. Tā tad te ir pamats izmērot integrētu zinātnisku un juridisko pieeju. Jūras ir eh, jutīgas sistēmas, ekosistēmas. Un tāpēc, jo īpaši svarīgi ir saglabāt resursus un jāsaglabā bioloģiskā daudzveidība cilvēkus tas uztrauc. Es domāju, ir vērts um, iekļaut abas pieejas, kā ir norādīts ziņojumā. Tad jāizveido uh, ārpus nacionālajām jurisdikcijām esošas aizsargātas uh, okeāna zonas, tas veicinās resursu aizsardzību. Paldies, Marijas kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem apsveikšu referenti Nikolai Kunzi par viņas uh, ziņojumu, jo ziņojumā tiešām atainojas viss temats, kas mūs nodarbina. ANO jūras konvencijas ietvaros ANO ģenerāla asambleja nolēma noteikt starptautiski saistošu instrumentu uh, jūras daudzveidības uh, izdzīvošanai tika minēts mērķis bioloģiskā daudzveidība jūras dzīvēs, un arī Eiropas Savienības politikai ir jābūt vērstai uz ilgspējību. Protams, ka ne tikai Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet arī citām valstīm, eh, Eiropas kandidāta valstīm un citām valstīm ir jāizteno ANO ieteikums. Uh, Taču bez eh, resursa aizsardzības viena vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienība vēlreiz ir nopietni jānodarbojas ar visu zvejnieku aizsardzību un arī manas dzimtenes Grieķijas zvejnieku aizsardzību. Paldies, nākamais Ferreiras kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Eh, Zīvu daudzveidību saglabāšana īpaši starptautiskos ūdņos nav iespējama bez starptautiskās sadarbības. Apvienotās nācijas ir piemērotais fórums šādai sadarbībai. Tāda ir realitāte. Ir jāveicina sadarbība eh, jūras resursu daudzveidības saglabāšanā ir jāstrādā pēc tiesiskiem un taisnīgiem princēri, kritērijiem. Un šis nolīgums ir pie svarīgs, lai panāktu šo mērķi. Ir runa par zinātnisko atziņu, ņemšanu vērā, ietekmes novērtējumiem Eiropas Sanībai. Ir svarīga loma, ko tā nevienmēr ir līdz šim izpildījusi. Drīzāk pat varam sacīt otrādi. Dziļūras zveja ir piemērs tam daudz kas nevar tā turpināties kā līdz šim. Paldies! Un tagad došu vārdu Polčaka kungam par vien, eh, viņš uzstāsies vienu minūtu. Paldies, priekšsēdus kundz. Eh, vēlos atbalstīt visas iniciatīvas, kas nāks par labu tam, par ko mēs šodien runājam, proti daudzveidīgai jūru un zvejas attīstībai un bioloģiskās, jūru bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. No otras puses, mums jāapzinās, ka arī Eiropas senībā pastāv problēmas šajā ziņā. Ir vērojams attīstības tendences eh, bioloģiskās daudzveidības mazināšanas virzienā. Piekrasts reģioni ir pārapdzīvoti. zveja notiek pārāk intensīvi. Un tas ir drauds jūras un jūras organismu pastāvēšanai, kā arī uh, jūras ūdeņu piesārņošanu. To viss vēlējos norādīt, bet es apsveicu šo ziemu. Nākamais brīvā mikrofona procedūrā būs Nikola Kaputo kungs. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdus kundze. Es domāju, ka ir pilnīgi pareizi. Uh, pūlēties, nodrošināt uh, āno līmenī ilgspējīgu jūras resursu izmantošanu. Jūras resursi ir pakļauts lielam spiedienam, tiem ir nepieciešama aizsardzība, ko nodrošinās starptautiski e, tiesiski saistoši instruments. Mums ir nepieciešams jauns startotiskais nolīgums. ņemot vērā arī jau nodarīto kaitējumu jūras, jūras ekovidei. Jauns startotiskais nolīgums, tam jāpredz arī institūcija ietvars, kas veiktu vidas iektekmes novērtējumus. Ir jāveic vidas uzraudzībā un socioekonomiskā uzraudzību. Eh, arī Kūnu kungs vēl runās brīvā mikrofonā. Laika mums eh, netrūkst došanas vārdu. Paldies, priekšsēdus kundze. Man ļoti patīk šī parlamenta debata, kur dažādi viedokļi izskan. Un varbūt mē, arī mums ir iespēja šajā debatē piedalīties. Šo starptautisko nolīgumu īstenošana ir A un O. Mums pietiek jau. Uh, līgumu un nolīgumu un likumu, Gabriels Mato to sacīja, bet mums ir jāstiprina sava e, tirgus pozīcija, ka Eiropiešiem 70% mūsu patērēto zivju ir importēti, tikai 30% ir mūsu pašu nozvei vai akvakultūra. Dienvidu austrumāzijāti, ķīnieši, krievi, visi savus zivs pārdod mūsu tirgos. Un kā vēl tagad kontrolēt zvejas kvalitāti un ilgspējību. Tādēļ mums ir nepieciešams Eiropas eko uh, zīmols uh, vai eko marķējums, pareizāk sakot. Uh, un uh, tas ir jātiecina arī uz, uz zivju importiem, uh, tikai tā mēs izturēsimies godīgi pret saviem zvejniekiem. Paldies, un tagad dosim vārdu komisijas vārdā vēlreiz komisāram Vēlas kungam. Paldies! Kolēģi, gribētu apsveikt šo aspektu saistībā ar apvienoto nāciju jūras tiesību konvenciju par zivs saimniecības dažādiem aspektiem nolīgumā par jūras bioloģisko daudzveidību apgabalos, kas nav valstu jurisdikcijā. Manuprāt, šis jautājums ir jāskata lai mēs varētu attīstīt starptautiskās jūras tiesības. Mēs esam to aicinājuši pieņemt kopš pirmās sēdes 2006. gadā. Nikolai ziņojumā, kurai noteikti varētu pateikt, ir ļoti laicīgs, jo mēs sākam sarunas par šo jautājumu pēdējo divu nedēļu laikā starp 28. martu un 8. aprīli. Tam sekos otrā sēde augusta beigās, 26. augusta līdz 12. septembrim. Ziņojums pareizi norāda, ka jaunie instrumenti saturēs elementu paketi. Šeit bija runa par jūras ģenētiskiem resursiem, par labumu sadala par pārvaldības reģionālos aspektus, vidas iespaida novērtējumu un kapacitātes izveidi un jūras tehnoloģiju transferu. Mērķis būs veidot mehānismu, kas ļautu izveidot tādas jomas, kas ļautu pasaules sabiedrībai sasniegt Rio konferences mērķus, ka 10% no okeānu virsmas būtu līdz 2020. gadam jāaizsargātai. Eiropas Savienība varētos šeit iekļaut arī vides iespaida apskatu, lai samazinātu negatīvo iespaidu uz jūras dažādību, kas varētu atstāt iespaidu šo dažādību, tai skaitā zivsaimniecību. Tam visam būtu jābūt jaunajā līgumā, taču neatsakoties no jūras tiesību konvencijas pamatjautājumiem. Šādā veidā mēs varētu panākt arī jauno zivju resursu vienošanos apvienotai nācija vajadzētu turpināt savu darbību, es runāju šeit par konvenciju, taču labāk jāīsteno tā realitātē. Mēs atbalstīsim arī reģionālo organizāciju darbu. Esmu pārliecināts, ka šīm organizācijām jākļūst efektīvākam, lai labāk pārvaldītu migrējošos zīvju resursus. Domāju, ka Eiropas Savienība aizsargās visus šos jautājumus jaunajā ANO konvencijā saistībā ar mūsu starptautiskajām saistībām. Mēs atbalstīsim arī reģionālās organizācijas pārvaldības jomā Protams, ir jāievēro saglabāšanas un izmantošanas līdzsvars, kā mēs to esam darījuši mūsu kopējās zivsaimniecības politikas reformā. Nevar, protams, arī pieļaut, ka tiesības un pienākumus, kādus apvienotās nācijas ir izvirsījuši, nedrīkst tikt mainītas. Tas cilvēka darbība okeānā ir jāregulē apzinīgi. Gribētu jums pateikties par atbalstu cīņā pret NNN zvejniecību. Tā ir viena no mūsu prioritātām un kopā ar partneriem mēs cīnīsimies pret šo problēmu. Paldies! Paldies komisāram Vēlas kungam! Esam beiguši debati par šo jautājumu. Balsojums rīt. Nākošais pēdējais.